Sākumā jāatvainojas par nelielo kavēšanos, kāda izveidojās. Nu, tā būs koordinātora vaina. Tātad pieņemsim darba kārtību. Esam paredzējuši īrijas ministra uzstāšanos un viņš runās par apņemšanos, kāda ir valdībai un kavniekungs. Beigu beigās tomēr lūdz atvainoties un teica, ka nevar ierasties, bet ir gatavs apmainīties viedokļiem septembra mēnesī. Un, ja nav iebildumu, varam pieņemt darba kārtību jāteic, ka esam tiešraidē internetā un ir pilns eh, valodu režīms lauksaimniecības eh, komitejas sēdēji un eh, ceturtais darba punkts protokola apstiprināšanā sanāksmē, kas notika 29.30. mājā. Ja līdz sēdes beigām nav iebildumu, tad protokols tiks apstiprināts. Tālāk piektais punkts tīkla izveide grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas kopienā. Referents ir Giancarlo Skota. Un aicinu kolēģi eh, balsot par konsolidēto regulas tekstu. Runa ir par regulu ko izstrādāja Skotā kungs, un mēs esam balsojuši par atzinumu 31. maijā. Un tika pieņemti septiņi grozījumi par sarunām, un tad vēl par atgādināšu par trialogu. Vēl bija vairākas arī tehniskas sanāksmes. Tās notika 24. janvārī, 9. aprīlī. Un vēl vienā dokumentā tātad konsolidētais teksts atspoguļo rezultātu kādu, kāds tika panākts sanāksmēs. Un e, referents un ēnu referenti e, to apstiprinājumu. Ja Skotas kungs vēlas izteikties, tad ļausim to darīt, ja nē, tad Agņu kungs. Priekšsēdētāji kungs, man ir dilemma. Es esmu atstājis savu balsošanas karti balsošanas mašīnā Strasbūrā. Vai jūs varētu to organizēt bez eh, balsošanas kartēm? Vai arī jums eh, nāksies man ļaut atgriezties eh, uz Strasbūru un mm, mm, paņemt kartiņu, mm, bet nu, tas varētu aizņemt ļoti daudz laika. Uh, Nekāda problēma. Jūs varat, eh, darīsim, kā jūs sakāt. Nu, jā, man arī ir tieši tāda pati problēma. Ja jums nav iebildumu, tad eh, lūdzu centīsimies atvieglot balsošanas procedūru. Labi. Bene, allora voto aperto, si va per... Sākam balsošanu. Tātad elektronisko balsošanu un Agne un Rāčei nav balsošanas kartiņu. Tātad es prāsīšu uh, viņ, šiem diviem cilvēkiem celt rokas. Tātad tā, sākam balsot. Favore contro. Non funziona di me. Agnu nu, par pret. Irace negatīva. Irace nē. Pret. Beidzam balsot. Nestrādā sistēma. Mark.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 tā praktiska informācija, tā lai netiktu domāts, eh, ka Eiropas mašīna nestrādā starp eh, Briseli un Strasbūru. Katram deputātam ir divas balsošanas kartiņas. Ja karte tiek aizmirsta eh, mājās vai kur citur, tad jūs ir otra kartiņa. Šeit, ka Portels kundze ir atbildīga par to, jūs varat vienmēr tur doties un saņemt savu kartiņu. Uh, Ļoti labi par šo tehnisko informāciju, Mark. Ļoti labi. Tagad varam skatīt asto darba kārtības punktu. Tirzniecības režīms, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm. Godātie kolēģi, jūs zināt, ka esmu referents šīm eh, ziņojumam un bija deviņi grozījumi, tā lūdzu ievērojiet klusumu zālē. Tātad, kā jau teicu, tad esmu šim ziņojuma referents un agrī komitejas locekļi iesniedza papildus šiem deviņiem vēl sešus grozījumus un Inta komiteja sniedz atzinumu. Mūsu kolēģis Albertes bija ziņojums, un Inta iesniedz 12 grozījums saskaņā ar politisko vienošanos par kopīgo tirgus organizācijas aicinot saukt pirmo un septīto grozījumu. Ja tie ir grozījumi, kas attiecas uz 43.3 pantu, par kuru Uh, vienotā tirgus organizāciju kontekstā ar Dantēna apzinumu. Mums ir cits viedoklis. Tātad, tātad aicinu atsaukt 1.7. grozījumu. Aicinu arī veikt dalīto balsojumu, ko aicinu darīt Ajūzo 8. grozījums Inta atzinumā ir par šo dalīto balsojumu. Desa uh, kungs vēlas izteikties. Onorevole Desio, andiamo direttamente. Nē. Nē, tad uh, uzreiz uh, ķeramies klāt balsošanai. Ļoti labi, balsojam. Balsosim un arī šajā gadījumā ir jāņem vērā kolēģu, kas aizmirsuši kartiņas balsojumu. Un tā tad kolēģi varēs celt rokas. Kas ir par Inta 3. Par. Par Inta 3. Pret. Balsojam ar paceltām rokām. Pret apturās pieņemts. Adesso votiamo Inta 4. Chi a favore? Alzi... Inta 4. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Inta 5. Kas par? Pret. atturas izskatās, ka pieņemts. 12. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Inta 6, kas par pret at, atturas izskatījās, ka pieņemts. Vēlamies pārbaudīt, labi pārbaudam elektroniski.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 Sì, sì, no, è passato. È passato. Pieņemts tātad. 15 un 15, bet Agņū kungs balsoja par, līdz ar to ir pieņemts. Inta 6 ir pieņemts. Ejam tālāk. Trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Piektais par pret, atturas pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 14. kas par, pret, atturas noraidīts. Inta 7. kas par, pret. iepriekšējo vēlties pārbaudīt? Labi, pārbaudam elektroniski 14. grozījumu, ajuso grozījumu. Sākam balsot. Tenete conto, ka Agnew e a favore. Ņemam vērā to, ka Agnew kungs balso par. Iračī kundze balso pret. Marian, lūdzu. Sa Saule laikam spīdējusi man virsū pārāk stipri, es no, nejauši nobalsoju nepareizi. Lūdzu, izmainiet manu balsojumu tā, kā mana grupa balso. It's not too late. Kolēģi, uh, eh, rifacciamo il voto per cortesia. Godātie kolēģi, es domāju, ka mums jāsāk no jauna balsošana. Sākam balsot par 14. grozījumu. Dobbiamo tener conto solo di due. Tātad. 15, 15, vēl pa vienam par un pret. Tātad noraidīts. Inta 7. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Inta astoņi divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas arī pieņemts. Devītais grozījums tālāk. Mutiskais grozījums šeit ir. Tātad tur ir izmaiņa piecu gadu vietā tagad septiņi gadi. Tātad devītajā grozījumā ir iesniegts vēl mutiskais grozījums. Saskaņā ar vienošanos, ko panācām vienotā tirgus eh, kopējā organizācijā. Tātad komisijai tiek eh, uzdots uz septiņiem gadiem. Tagad tāds ir teiks, vai visi piekrīt? Labi, balsojam. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Inta 10, kas par? Inta 10, kas par? Tātad, kas par, kas pret? Pieņemts. Inta 11, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un visbeidzot, Inta 12 par pret atturas pieņemts. Apsvērumi tālāk par apsvērumiem. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. 11. par pret atturas pie... Nē, noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Inta 1 par pret atturas pieņemts. Inta 2 par, pret, atturas noraidīts. Balsojam tagad par normatīvo grozījumu kopumā par. Nē, tas par to ir elektroniski jābalso. Jā, pareizi, pareizi, elektroniski jābalso. Sākam balsot. Labi, beidzam balsot. Egņu kungs atturas. Pieņemts. 31 balss par. Un normatīvā rezolūcija, sākam balsot par to. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Labi, paldies. Un pēdējais balsojums par sarunu uzsākšanu ar padomi par vienošanos pirmajā lasījumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens atturas. Labi. Ar lielu vairākumu 30 pār. Paldies, šīs jautājums ir izskatīts. Abbiamo finito con le votazioni. Ar balsošanu esam pabeiguši. Dunque, colleghi, andiamo adesso al punto 7 all'ordine del giorno. Godātie kolēģi, pārējiem pie septītā darba kārtības jautājuma. Lūdzu, pievērsiet uzmanību. Nelieciet nosaukumam jūs maldināt skatā, skatāmais jautājums skar pārējas standartus KLP reformai kopumā. Tātad pirmās debats, kas mums ir šajā komitejā pār pārējais regulējumu. Alberts Devs ir referents. Pirms es dodu viņam vārdu, es vēlos jums atgādināt, ka priešlikumā ir um, TAP reformas eh, leģislatīvie elementi, tas skar vairākas dosie, kurus mēs sākām jau skatīt ar īrijas prezidentūru un apspriedām arī koordinātoru sanāksmē, līdz ar to tur par vairākiem dosie vēl turpinās sarunas. Tātad ņemot to vērā, dodu vārdu Albertam Desam, un viņš var prezentēt šo dosie. Jā, Jā, paldies priekšsarētāji, godātie kolēģi, kolēģis kā jau mūsu priekšsēdis tikko sacīja, un es jau to arī koordinatoru sanāksmē teicu, daudz no tā, ko mēs šeit diskutējām, kur vēl nav viss izrunāts ar padomi, kur vēl iekavās bija daudz kas atstāts. Nu, bez tā visa būs diezgan grūti ar šīm iekavām tikt galā. Nu, šis ir ļoti tehnisks ziņojums, ļoti sarežģīts ziņojums ir, jo ir ļoti daudz atsaucas uz citām direktīvām, citām regulām, un mums tad kopā vajadzētu šeit mēģināt šo pārejas e, regulējumu sakārtot. Sākumā jau sākšu ar to, ka aicināšu pēc iespējas ātrāk šos savus grozījumus iesniegt man. Es aicinu arī kolēģi sazināties ar savām valdībām, jo tās būs tās, kas būs uh, īstenotājas un cik tas ir iespējams, eh, lai to var iekļaut ziņojumā. Lauku attīstības jomā, protams, ka ir eh, jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai varētu mierīgi pāriet uz jaunām programmām. Šeit principā ir trīs iespējas ar jaunu finansējumu pagarināt vecos noteikums uz vienu gadu, izveidot jaunas programmas, bet tur ir zināms risks, jo šīs programmas ir jāapstiprina, un ja kāda programma netiek apstiprināta, tad var rasties problēmas. Un trešais variants tad būtu vecās programmas īstenot ar veciem līdzekļiem, bet arī tur ir problēma, jo mēs zinām, ka līdzekļi ir pieejami diezgan maz, un tad mums ir jāvienojas par to, kuru variantu mēs izvēlamies, un tur es labprāt uzklausītu jūsu viedokļus. Tā man jau tika norādīts, ka 2014. gadā jau jāsāk jauna, jāsākas jaunajam finansējumam, uh, tā lai netiktu novilcināta īstenošana un lai varētu tikt veiktas investīcijas. Un tas būtu tad arī loģiski, ja investīcijas e, šeit varētu būt iekļauts no 14. gada. Vēl viena vēlme ir, ka ir nepieciešams grozīt kādu lietu, respektīvi dalību valstīm jābūt vairāk laikam, nevis kā komisija ierosina septiņas dienas, kad tiek izlemts vai izmantot elastīgumu. Es tad ierosinātu vismaz trīs mēnešus noteikti. Es nezinu, kuram komisijai ienāca prātā tas, ka dalību valsts septiņu dienu laikā izlem šādu jautājumu pa to laiku tur pat nevar sasaukt ministra padomas konferences, lai dalība valsts kaut ko varētu izlēmt. Tāpēc es ieteikšu šeit grozīt to uz trim mēnešiem. Elastīgums starp pilāriem, to mēs tikko arī pārunājam koordinātoru sanāksmē. Dalību valstīm būtu iespējama līdzekļu pārnest ar pilāriem saskaņā ar to, ko komisija ierosina. Bija diskusija, un tā joprojām vēl ir, ka no pirmās pīlāra uz otro pīlāru arī varētu pārnest līdzekļus, bet no, nu, vai no otrā uz pirmo. Komisija arī nosauca tas dalību valstis, kurām ir iespējams no otrā pīlāra pārnest līdzekļus uz pirmo pīlāru. Tās ir tās dalību valstis, kur proporcionāli augsts uh, finansējuma apjoms proporcionāli ir otrajā pīlārā, un viņi tad var daļu no tā pārnest uz pirmo pīlāru, bet tāda dalība valsts kā Dānija, kuram 10% ir otrajā pīlārā, ka viņi tad arī atlikušos 10% pārcels uz pirmo pīlāru. Bet Bulgārija kā piemērs, Bulgārija ir ļoti augsts eh, proporcionāli apjoms otrajā pīlārā un ļoti maz pirmajā. Uh, Līdz ar to da, dažas valstis jau ir izteikušas vēlmi, ka jau 2014. gadā varētu šo naudas pārnesi īstenot. Tātad šeit vēl ir daudz, kas iekavās atstāts tekstā. Cerams, ka mēs pēc iespējas ātrāk komitejā spēsim par to vienoties. Tāpat arī tika pausta vēlme jaunajām dalību valstīm saglabāt veco sistēmu, kas varētu sākt to no 2014. gada jau, un lemt par to, kurus līdzekļus pārnest. Nu, tur mēs arī varam diskutēt, vai 2017. gadā varbūt tiek vēlreiz pavērts šis loks, lai varētu veikt nepieciešamās korekcijas. Tas varētu būt tāds noderīgs pasākums. Un tad varbūt labāk arī izpratīsim reformu un cukura sektorā, nu, kur ir pagarinājums līdz 2017. gadam esošai sistēmai, un šeit arī jāpiemina, ka mums ir jābūt regulējumam. Tas viss bez aizķeršanās turpinās līdz 17 gadam par vīnu, tur es īsti neatceros, man tas vēl jāpaskatās, ir, kas tur ir par vīnu nozarlēmts. Nu, tie bija galvenie punktu. Uh, Un vēlos vēl piebilst to, ka pakāpeniski mēs e, īstenojam visu lauksaimniecības reformu. Tas varbūt nav tā loģiski, ja mēs pasakam, 2015. gadā 1. janvārī sākās lauksaimniecības reforma. Es varu iedomāties, ka mēs arī laika ziņā varam sākt jau 14. gadā. Nu, tas nevarētu veidot kaut kāds liels nobīdes ārējai konverģencei, tīpaši mazajām valstīm, bet katrā ziņā tas var būt tāds ļoti noderīgs pasākums. Un ja mēs pēc iespējas ātrāk varētu to īstenot un pastrādāt, tad es varētu jau nākamajā nedēļā tādu projektu jau ziņojumam dabūt gatavu, un tad mēs varam to nodot tulkošanai. Uh, Un tad es tad Paulo ceru septembra beigās mēs tad varētu to visu nobeigt. Septembra sākums nav īpaši realistisks, bet septembra beigās es domāju, mēs to varētu izskatīt. Tā tad tādu bija man priekšlikumu. Molto bene, grazie Albert. Abbiamo... Lielas paldies. Tātad mums bija prezentācija par šo ļoti svarīgo dosieru par pārējas eh, regulu. Un, kā jau es teicu, lūdzu nepārprotiet šo virsrakstu darbkārtībā. Runa ir par vispārējiem jautājumiem. KLP. Paldies, Albertam. Andriju, Elizabeti Koslinger un pēc tam vispārējiem. Jā, paldies priekšsarētāji, paldies arī Albertam Desam par iepazīstināšanu ar šo ziņojumu. Es tiešām uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs un sensitīvs jautājums daudzām dalību valstīm, ir tīpaši tām, kuri aktīvi darbojās lauksainiecībā un kurām ir liels šis finansējums paredzēts no pilāriem Es domāju, ka šo pārējais gadu mums vajadzētu organizēt pēc iespējas vienkāršāku. Es vienmēr esmu balstījusies uz to, ka visloģiskāk būtu finansēt vecās programmas ar jaunu finansējumu šai pārējais gadā. Un tad sākt ar jaunu finansējumu 15. gadā jaunas programmas. Tā skaitā tiešmaksājums lauku atbalsta programmās. Uh, augstākajam mērķim visās jomās būtu nodrošināt absolūtu juridisko skaidrību un noteiktību visiem lauksaimniekiem daudzām valstīm, un tā skaitā arī manai Austrijai, būtu ļoti svarīgi, ja šie līdzekļi no investīcija atbalsta programmām atkal būtu pieejami, un komisijas priekšlikums šobrīd ir absolūti nepietiekošs tā tas bija iespējams iepriekšējā reformā pirms septiņiem gadiem, arī tad bija šis pārējais gads, un arī tad tika atrasts risinājums. Problēma ir tāda, ka daudzās dalību valstīs, kas vairākus mēnešus, dažkārt pat gadus, uh, neizmaksāja investīciju līdzekļus, jo tie tika pastiprināti izmaksāti programmas pirmajos gados. Līdz ar to daudzi lauksemnieki gaida šobrīd, kad sāksies jaunais finansējuma periods. Un šeit daudz, kad ļoti ir svarīgi tas, ka mēs lauksainiecībai un lauka attīstībai kopumā varētu rast šo risinājumu platību maksājumiem šī problēma nav. Turpināt eh, vecās programmas, tur, es domāju, nav nekāda problēma. Risinājums varētu būt varbūt tāds, ka mēs ļautu dalību valstīm sākt šos priekšmaksājumus, respektīvi dalību valsts atļauj veikt maksājumus balstoties uz esošajiem kritērijiem šim gadam, lai lauksaimniekiem dotu iespēju iesniegt savus pieteikumus. Tas būtu tāds potenciāls risinājums, ko mums vajadzētu apsvērt. Kalendāro grafiki, ko Alberts ierosināja, es atbalstu, ka mēs septembrī jau varētu balsot septembra beigās, jo lauksaimniecības nozarē šobrīd vis, visnegatīvākais ir tieši neskaidrība. Un Viņi īsti nav pārliecināti, kas viņus sagaidīja, tīpaši šajā pārejas gadā, kur liels skaits uh, lauksainiecības uzņēmumu jau gaida, kad sāksies jaunās programmas, un mums tiešām vajadzētu arī pēc iespējas ātrāk par to visu lemt un balsot. Erik, a te la parola, e poi... Paldies, Erik, tev vārds, un pēc tam Džordžlands. Jā, liels paldies priekšsādātāji, un kā mums, tā kā mums nebija rakstiskas nostājas no ziņotāja, tad eh, man te ir starp 7 un 9 mm, ziņojumu jā, jārunā, jo tas man liekas saistītas lietas, un es iepazinos ar eh, priekšlikumiem no komisijas, un Un es līdz ar to aprobežošos ar komentāriem par šo priekšlikumu. Vispārēji runājot, reformas daļa, kas attiecas uz mm, lauksaimniecības attīstību, mm, TKO tiks piemēroti 1. janvārī 2017. gadā, bet tas tā nav par tiešajiem maksājumiem, kas ir visdziļākie reformas izmaiņas elementi un tiešie. Ja Mm, maksājumi tā tad tiks piemēroti ar laika nobīdi, un kā komisija saka, tas ir tā, lai labāk sagatavotu uh, lauksaimniekus un arī administrāciju, mm, runājot par zāļināšanas uh, aspektu, kas ir viens no pamata elementiem reformai. Un mēs uh, mūsu zi, uh, tikšanās uh, laikā, jo īpaši ar profesijas pārstāvjiem varējām pārliecināties, ka reforma ir ļoti gaidīta gan no lauksaimnieku puses, kas vēlas uh, redzēt, kāda būs nākotne, gan arī no pilsoņu puses, kas vēlas tā, lai publiskā lauksaimniecības politika labāk atbilstu to gaidām, un šobrīd kompromiss tika atrasts, pat ja tas nav ideāls, un tas ļauj piemērot būtiskas izmaiņas, un šajā ziņā man jāsveic mm, darbu, ko veica sarunu vēdējs, tā lai noslēgtu sarunas īrijas prezidentūras laikā, bet tagad ir jākonkretizē pēc iespējas ātrāk, mm, jā, jāveic konkretizācija Un tā kā pieaug eiroskeptisms, tad mums ir jāņem vērā šāda rea, reālā situācija un jāparāda, ka Eiropa reaģē efektīvi ar e, konkrētiem soļiem. Un tāpēc man ir e, dažas e, prāsības priekšlikumi tā, lai Uh, tā lai labāk sasniegtu šo mērķi. Runājot par tiešām maksājumiem, manuprāt, vajadzētu paplašināt uh, ātru reformas piemērošanu atsevišķiem uh, regulas aspektiem, jo īpaši mm, attiecībā uz to, kas jau iepriekš pastāvēja mm, pašreizajā mm, kopējā lauksaimniecības politikā. Un attiecībā uz kuriem eh, admin, no administratīvā viedokļa īstenošana būtu vienkāršāka, un es te atsaucos uz jaunajiem noteikumiem par atsaistīšanu, kur tikai saistītās likmes tika nedaudz um, mainītas, un es arī domāju, ka vajadzētu um, vēlreiz pārcelt valstu atbalstu dažās valstīs vēl papildus kopienas atbalstam, un visas šīs normas vajadzētu piemērot uh, ātrāk jau no 2014. gada. Runājot joprojām par tiešu maksājumiem, pārējais pasākumi galvenokārt attiecas uz atbalsta līmeņu pielāgošanu un izrietošajiem mehānismiem, uh, kas izriet no daudzgadu finanšu schēmas. Gadījumā, ja atbalsts mazinās, tad es aicinu, e, lai mm, komisijas e, samazinājumi netiktu lineāri piemēroti visiem KLP maksājumiem, tā lai būtu atstātas manevra iespējas dalība valstīm mm, reformā attiecībā uz atbalsta pārdali. Tālāk e, runājot par lauka attīstību. Uh, un uh, pārējais periodu 2014. gadam komisija mūs aicina uh, pārcelt daļu no atbalsta tie, kas ir saistīti ar platībām un kur ir nepieciešamas saņemt mm, saņēmēju gadskārtējās maksājumus. Tas ir vīdes maksājumi Natūra 2000 un tas saistīts ar mm, ūdens direktīvu un šī ierobežama varētu radīt problēmas citiem lauka attīstības pasākumiem. Dalību valstis varētu uh, izmantot eh, sā, to. Viņas varētu, viņas principā varētu nebūt drošas par to, ka nākamajā plānošanas periodā tiek apstiprināta mm, finanšu mm, Eiropas Savienības mm, puse. Un šajā saistībā es vēlētos komisijai un padomē iesniegt divus priekšlikumus vai nu pagarināt pasākumu sārakstu, kurus varētu iekļaut pašreizējā regulējumā, un jo īpaši pasākumu, kas atbalsta iekārtas. Uh, un investīcijas, kas eh, netika daudz mainītas reformas rezultātā, vai arī pavisam vienkārši pāgarināt par vienu gadu līdz 2016. gada pāršreizējo plānošanas periodu. Šis eh, risinājums palīdzēs izvairīties no juridiskās nedrošības rašanās attiecībā uz kompensācijām atmaksām no Eiropas Savienības un eh, tā, lai netiktu šāds sots val, savā ziņā valstīm būtu, ja viņas nepiemērotu. Un eh, tas būtu ļoti kaitīgi eh, investoriem un tiem, kas vēlas ieviet, ie, ieviest iekārtas. Mm, eh, nu, tas nebūtu izdevīgi, un es domāju, ka tas varētu būt slikti interpretēts un ļoti kaitētu arī Eiropas tēlam. Grazie, Erik. George Lyon, e poi... Paldies, George Lyons, un pēc tam Kapels Santos. Thank you, President. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Albertam par šo informāciju, par ziņojumu. Manuprāt, pilnīgi skaidri, ka jaunās KLP īstenošana tik tiešām vajadzētu nodrošināt to, ka jaunās programmas visas ir sagatavotas un dalību valstīm ir iespējams pēc iespējas ātrāk sagatavot jaunos plāns un īstenot tos. Par tiešmaksājumiem tur viss ir atšķirīgs, 2015. gads, tad attiecīgi būs tas, ka tas viss notiks. Paskaroties uz deleģēto aktu skaitu, kas ir jāapstriprina vēl, nu, tikpat labi tas tas novembrim ievilkties, līdz vispār rodās pilnīgi skaidrība, kā tiks īstenot jaunie tiešmaksājumi. Vismaz detalizēti viena joma, kur mēs varētu pa, paskatīties, kur panākt vienošanos, ir finanšu disciplīna, kur mēs varētu pēc iespējas ātrāk pārēt uz jauno vienošanos, it īpaši attiecīgi uz to, kurš apmaksā šo finanšu disciplīnu. Par elastīgumu starp pilāriem ir tik tiešām uh, svarīgi pēc iespējas ātrāk eh, noskaidrot, kāda ir parlamenta nostāja, tā skaitā arī par tiešmaksājumiem, jo tad būs muļķīgi, ja mums būs divas atšķirīgas nostājas. Viena, par kur mēs vedam pārunas un uz kur uzstājam, un, un tad eh, otrā paketē, ko jūs gatavojat, tad pēkšņi kaut kas cits ir. Būs skaidrs, ka jābūt konsekvencei mūsu pieejā, lai eh, sarunu vedēji varētu pietiekami efektīvi risināt sarunas ar padomu. Grācie, Džordž. Luīš. Po... Paldies, Džordž. Luīš. Pēc tam Saimons. Darbie kolēģi, es eh, tikai vēlējos eh, izmantot eh, šo iespēju, lai no vienas puses izteiktu Albertam Desam savu atzinību un, un to, ka es um, sadarbošos ša, šīs reformas ietvaros, mums ir jāstrādā saskaņoti. Protams, vēl ir lietas, kuras būtu jāpārunā. Un bija jāpārunā arī īrijas prezidentūras laikās. Mēs vienmēr uzstājām uz to, ka mums ir mandāts, lai diskutētu par visu KLP pakotni. Padome mums mūs arī atbalstīs šajā ziņā. Un tādēļ mums ir jānoslēdz šīs pārunas. Kas attiecas uz šo pārunu noslēgšanu, tad um, ir atsevišķi aspekti, kas attiecas uz šo pārējas regulu. Pārēja no pīlāriem, kā jau to minēja kolēģis Protams, tas ir jautājums, kurā mums būs jāskatās, ko mēs varam darīt, jo mūsu nostāja visnotaļ tāla no padomes nostājas par šiem procentiem, kas pāriet no pirmās otro pīlāru par 15%. Tur mēs varam piekrist, bet par pārēju no otrās trešo pīlāru tur gan mēs nevaram piekrist. Padoms nostāja ļoti noslēgta, un tādēļ mūsu pārunu iespējas ir visai ierobežotas, taču jāmēģina izmantot eh, visas iespējas, lai tas darītu godu parlamentam. Mums nav jāpiekrīt visam, ko saka padome, jo tad mēs varētu faktiski tas izskatītos tā, it kā mēs noliektu koplēmuma procedūru. Un vairs nevarētu mēs eh, ar godu iziet no šīs situācijas septembrī nākšu klajā ar kompromisa priekšlikumu, iespējams ar uh, ēnu referentu. Uh, raudzīšos, kā, kā varētu uh, risināt šo jautājumu, lai pēc tam vest, vestu sarunas ar padomi par vispārējo pakotni un to tad apstiprinātu plenāra sesijā oktobrī. Protams, ļoti daudziem pārun aspektiem būs uh, ietekme uz Desa kunga ziņojumu, tādēļ arī būs jākoordinē šie jautājumi. KLP eh, jautājumos. Es arī par to runāšu. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies. Jā, paldies, priekšsarētāji. Šeit tiešām ir runa par ļoti svarīgu normu kopumu, un mums ir jālēm, kas notiek 2014. gadā, kas šai pārējais periodā notiek. Mums ir jāpanāk kompromiss eh, par to, eh, lai 14. Eh, gads lauksaniekiem nebūtu zaudēts gads, ir īpaši attiecībā uz investīcijām. Tātad, lai nebūtu kavējumi jaunā finansējuma saņemšanai, līdz ar to es atbalstu ierosināto kalendāro plānu un vēlos arī uzsvērt to, ka ir nepieciešama elastība arī dalību valstīm, lai tās spētu 2014. gadā budžetā pieejamos līdzekļus, lai varētu tos arī apgūt. Un tur ir vairāki punkti, ko mēs varam grozījumus sakarā apspriest, katrā ziņā es aicinu pēc iespējas ātrāk panākt kompromisu. Grazie. Paldies. Brita Raimers tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī piekrītu, ka mums pēc iespējas ātrāk ir jānonāk pie vienošanās. Alberts iepriekš pieminēja cukura tirgu. Kompromiss sarunās ar padomu mēs jau bijām tuvu vienošanās panākšanai pēc kvotu perioda, tad jau aptuveni ir skaidrs, kā tas varētu īstenoties, pat ja uh, nav gala lēmums vēl pieņemts, mums vajadzētu paskatīties ziņojumos, kas varētu būt sagaidāms, un tad uz to arī orientēties ar saviem pārējais pasākumiem. Protams, skaidrs, ka ir, mums vispirms ir eh, par lauksaimniecības politiku jāpanāk gala vienošanās, bet lielā mērā, it īpaši tirgus kopējā organizācijā, lielākā daļā ir skaidrs, kurā virzienā iet šis uh, gala lēmums, un mēs attiecīgi tad savus pārējus pasākumus pielāgojam, bet savādāk eh, nepacietību gaidu dzīvīgu diskusiju. Molto bene, grazie. Non ci sono altri. Es paldies, ja nav neviens jau pieteicies, eh, vairs pieteicies runāt, tad eh, pirms dodu atpakaļ vārdu desakungam, es došu vārdu, ja vēlaties izteikties, komisijas pārstāvim. Nik kam ķēram, lūdzu, jābūt šeit, vai tā ir, jā, lūdzu, paldies. Jā, es pilnībā atbalstu. Tu uzskatu, ka šis priekšlikums ir steidzams, mums tas ir jāpieņem līdz eh, gada beigām, lai nodrošinātu pārliecību par to, kas notiks ar maksājumiem gan lauksaimniekiem, gan administrācijai līdz 2014. gadam. Runāšu par trim galvenajām lietām. Vispirms par DFS elementiem. Uh, par ārējo konverģenci un elastību starp pilāriem. Tātad ir šī pārējas eh, regula un um, secinājumi par um, slēdziens par eh, pārunām, par, um, par sarunām par šo DFS vēl nav. Eh, tas viss vēl nav noslēgts, tātad vēl joprojām ir šī atvērs, atvērtība. Taču ir skaidrs, ka šajā pārējais regulā juridiskajam tekstam būs jāpielāgojas tam, kas notiks realitātē, lai mums būtu konsekventa, eh, konsekvents šis skatījums. Taču, jebkurā gadījumā būs nodrošināta šī konverģence un elastība starp pīlāriem. Otrais jautājums par lauku attīstību. Mēs šeit esam piedāvājuši iespēju maksāt par eh, vet, Um, par uh, vecajiem uh, aspektiem ar jauno budžetu. Un tas ir tādēļ, ka tas ir saistīts ar tiešmaksājumu, administratīvo um, maksāšanu. Tātad um, tas attiec gan uz tiešmaksājumiem, gan laukatīstības uh, pasākumiem. Tādēļ šeit ir specifiski noteikumi, taču pārējiem um, Eh, elementiem mēs neuzskatām, ka būtu nepieciešams tāds īpašs, tāda īpaša pieeja. Taču ir nepieciešams pieņemt šo laukatīstības politiku pēc iespējas ātrāk. Tādēļ ir šis izņēmums. Pārējo struktūru fondos nav šādu eh, īpašu noteikumu. Taču ir skaidrs, ka tajos gadījumos tad eh, jaunā nauda tiek izmantot jaunajiem, projekt, jaunajiem projektiem, taču uh, šajā gadījumā ir citādāka. Un um, ir jāiekļaujas, protams, uh, šiem projektiem um, kopējā loģikā, taču ir jāpaturprāt arī šie izņēmumi, kas attiecas uz šiem projektiem. Un visbeidzot, runājot par cukuru, neuzskatu, ka ir nepieciešams. Uh, veidot īpašus izņēmumus attiecībā uz uh, noteikumiem, kas saistīti ar cukuru. Uh, reformas ietvaros uh, tas jau parādās, un pēc tam mēs par to um, esam jau runājuši jūnijā, un es neuzskatu, ka būtu nepieciešams vēl ko pielikt klāta, uh, runājot par kādiem speciāliem uh, izņēmumiem vai atkāpēm. Labi, paldies! Pirms dodu vārdu Desakungam, vēlētos eh, sveikt eh, mūsu draugus eh, no Jēgelis un došu vārdu Elzbetei un pēc tam arī pārējiem. Dank, Herr Vorsitzender. Nein, ich brauche kein Grußwort mehr. Ich habe die Gruppe schon. Paldies, priekšsēdētāji. Äh, es jau savu grupu sveicu šodien. Tie ir visi cilvēki, kas tik tiešām vēlāk īstenos to, par ko mēs šodien spriežam. Un Priekšsēdētāji, man ir īstenībā cits jautājums. Uzklausot visu, ko es dzirdēju, tā skaitā komisijas pārstāvi, es domāju, mēs esam vienisprātas, kā ar Alberta Desas ziņojumu. Eh, nu, mums pēc iespējas ātrāk ir jāvienojas, kad noteikti šogad vēl. Un, ja mums ir šī skaidrība par laika plānu, tad mums to vajadzētu arī paturot prātā lauksanieku interesi pēc iespējas ātrāk īstenot. Uh, es jau dzirdu no kolēģiem te vienu otru atšķirīgu viedokli. Un tad varbūt, eh, eh, var, varbūt tad būs tulkošana un kavēšanās, eh, kamēr tas visās valodās būs pieejams. Un, nu, vai mēs tiešām varēsim ievērot šo laika plānu un vai mēs tiešām šogad vēl paspēsim visu īstenot? Es katrā ziņā paužu atbalstu Albertam. Bene, grazie Elisabeth. Allora la parola finale ad Albert Dess. Paldies. Paldies, Dessa kungam vārdu. Jā, fin... Jā, paldies. Paldies visiem kolēģiem par komentāriem. Man šobrīd tad tāda sarežģīta situācija, īstenībā mums ir tāda sarežģīta situācija, ka man ir jāuzraksta ziņojums, bet daudz kas vēl ir atkarīgs no neatrisinātiem jautājumiem. Es piekrītu Elizabetei, mēs varam īstenot šo laika plānu, varam pie tā pieturēties un katrā ziņā mums jādara viss iespējamais, lai septembrī vēl komitejā par to nobalsotu. Mums, protams, ir jāņem vērā tas, kas šeit tik pieminēts, es to centīšos iekļaut ziņojumā. Mans plāns bija tāds, ka mēs varētu ar uh, Eh, referentiem un eh, ēnu referentiem eh, par lauksaimniecības tēmām, mēs tad varētu censties nonākt pie tāda saprātīga risinājuma, kuru lauksaimnieki varētu izmantot, lai nākamgad jau saņemtu līdzekļus. Un šeit bija zināms arī atšķirīgs viedoklis par to, ka sākt vecās, respektīvi sākt jaunās programmas vai turpināt īstenot vecās programmas. Uh, paskatoties šos pasākumus, es teiktu tā, ka šeit ir pretruns ar komisijas sacīto. Investīciju veicināšanai ir jānodrošina obligāti, un es e, labprāt to iekļautu ziņojumā, bet nu, tā nevar būt, ka 2014. gadā uh, lauksaimniekiem e, nav pieejama šī ieguldījuma veicināšanas pasākuma. Mums tieši pretēji ir jādara viss iespējamais, lai investīcijas būtu pieejamas pēc iespējas ātrāk. Papildus es neko daudz teikt negribu šobrīd. Katrā ziņā paldies komisijai, ka viņi pauda arī savu viedokli. Un tiešām tad, ja nākotnē vīna nozarei nav specifisks regulējums paredzēts, tas būtu labi. Uh, Un, ja mēs ar pārējais regulējumu varam visu atrisināt, es būšu ļoti pateicīgs, un tad varam koncentrēties uz tik tiešām to, kas nepieciešams, un tad centīšos atrast kompromisu un katrā ziņā tas, kas šobrīd pieejams, tur vēl ir nepieciešami grozījumi, tur ir eh, jāpielāgo lietas, un tas, kas nav iekļauts eh, ziņojumā, to mēs tad eh, septembrī ar grozījumiem varētu iekļaut, lai ņemot vērā vienošanos par daudzgadu finanšu schēmu, varētu arī nonākt pie gala rezultātu. Es ceru, ka no savas puses mēs vismaz laika plānu varēsim īstenot un nonākt pie rezultāta. Protams, ka mums ir jāņem vērā, ja tad kaimiņš man blakus sēžot pauda eh, aicinājumu ātrāk īstenot lietas, nu tā, ne, tā nevar būt, ka da, lai to visu plašo spektru, kas, ko lauksaimniecības politika, ka, ka to tikai pilnvērtīgi var no 16. gada īstenot. Es neuzskatu, uh, ka tik lielas lietas var 14. gadā eh, jau īstenot, nu to droši vien neizdosies. Eh, lielās lietas 15. gadā droši vien gadā. Katrā ziņā tiešmaksājums, manuprāt, nevarēs jau 14. gadā sākt. Bet katrā ziņā paldies kolēģiem par komentāriem un es labprāt piedalīšos eh, arī turpmākajā diskusijā. Molto bene, grazie kolēģi. Ļoti labi, liels paldies. Godātie kolēģi, domāju, varam pāriet pie 8. darba kārtības punkta - piena ražošanas saglabāšana kalnu apvidos, mazāk attīstītos apgabalos un attālākajos reģionos pēc piena kvotu atcelšanas. Dorfmana kungs ir eh, šī ziņojuma referents. Mēs eh, veiksim pirmo viedokļu apmaiņu par eh, šo būtisko tēmatu, runājot par piena ražošanu mazāk attīstītos apgabalos, kalnu apvidos un attālākajos reģionos pēc piena kvotu atcelšanas. Tā kā apstākļi šajos reģionos ir īpaši grūti, tad mums ir īpaši jāpievērš tiem uzmanība. Un, protams, ir arī kvotu atcelšana. Nu, tagad došu vārdu Dofmāna kungam. Erbert, lūdzu. Entschuldigung. Jā, es atvainojos priekšsarētāji, es aizmirsu pateikt svarīgu informāciju, lai diskusija neaiziet nepareizā virzienā. Man tikko painformēja, ka nav uh, paredzēts pārējas eh, regulējums vienā no jo, pie tirgus kopīgās organizācijas. Nav pārējas regulējums nepieciešams. Grazie, Albert, per la precisazione. La parola a Herbert Dorfman. Paldies par šo Paldies par šo precizējošo informāciju. Dorfmāna kungam vārds tagad. Jā, paldies. Kā jau priekšsarētājs tikko sacīja, ir tik tiešām svarīgs, lai mēs izskatītu šo jautājumu piena ražošanas saglabāšanu kalnu apvidos un mazāk attīstītos apgabalos, jo komisija pat iepriekšējā ziņojumā konstatēja, ka kopumā it kā lietas virzās kā plānot saistībā ar piena kvotu izpildi. Uh, bet da, atsevišķos savienības reģionos, it īpaši kalnu reģionos, tur varētu rasties arī problēmas, jo tur piena ražošanas izmaksas ir augstākas, un liberalizējot eh, citās eh, savienības vietās eh, šo ražošanu, tad šādos uh, sarežģītos apstākļos piena ražošana ir daudz sarežģītāka un arī dārgāka. Un bieži vien ir arī teritorijas, kur īsti nevar nodrošināt visas nepieciešamās eh, prasīs. Īpaši kalnu apvidos tur nav īsti alternatīvas visas pieejas pieejams e, viss nepieciešamais, e, lai varētu efektīvi e, nodrošināt piena ražošanu. Mums šī situācija ir jārisina arī tāpēc, ka pašreizējā reforma īsti nesniedz atbildes uz visiem jautājumiem. Pirmkārt jau par tirgus kopīgu organizāciju, šis jaunais regulējums, kas ir paredzams Eh, ar, arī tā skaitā piena nozarē. Es eh, esmu sācis strādāt pie šī ziņojuma, un šī ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa pie mums komitejā, un vēlos uzsvērt dažus svarīgus jautājumus. Sākšu ar pirmo pīlāru. To jau mēs esam bieži vien pārunājuši iepriekš, ka dažās dalību valstīs šis vēsturiskais uh, finansējuma aprēķina modelis, e, diemžēl, ir tāds, kas diskriminē šādus perifērus un e, kalnu reģionus. Tur nekas arī īpaši daudz neuzlabosies, diemžēl, jo sasaiste starp e, piena maksājumiem pašreizējiem principā ir novedis pie sliktākas situācijas. Un šeit vajadzētu tikai aicināt uz, uz iekšējo konverģenci un dot vismaz dalību valstīm iespēju par sasaistītajām maksājumiem tos saglabāt arī turpmāk, kamēr nav pabeigta pilnvērtīgi šī iekšējā konverģence. Otrajā pīlārā ir vairākas jaunas iespējas tiem, kas īsteno lauka atbalstu programmas, kā nu kurā dalība valsts, citur to dara valsts, citur reģioni. Tur pastāv tādas specifiskas programmas, kur ir paredzēts, piemēram, aizsargāt un uzlabot piena saimniecības darbības kalnu reģionos. Šeit gan bieži vien ieguldījuma apjoms ir ļoti liels, jo ēku izbūve, piemēram, ir daudz dārgāka nekā citur šajos kalnu reģionos, nu, un tad lielāka līdzekļa nepieciešama tur. Un, lai, lai varētu vismaz daudz maz līdzvērtīgi konkurēt ar citiem lauksaimniekiem. Kāda svarīga lieta un problēma pa kalnu uh, Eh, apgabalos ir kā nogādāt pienu pārstrādātājiem. Beidzoties kvotu sistēmai šī problēma sāsināsies. Samazināsies visdrīzāk arī eh, šī apjoma, kas nāk no kalnu apgabaliem. Bet, protams, šī e, problēma ar transportēšanu līdz pārstrādātājiem būs aizvien asāka. Mums vajadzētu apsvērt, e, varbūt e, valsts atbalsta ietvaros, kā mēs varam izlīdzināt šīs augstās izmaksas, lai panāktu pēc iespējas vienlīdzīgākus apstākļus visiem uzņēmumiem. Tāpat es uzskatu, ka daudzos kalnu un perifēros apgabalos tieši Um, tieši mārketinga pasākumi ir kā laba iespēja, tīpaši, kur turisms ir labi attīstīts, atsevišķos kalnu reģionos tas tā ir, jo tur pastāv arī uh, labs tirgu šādiem specifiskiem produktiem, un šī iespēja noteikti ir arī aktīvi jāizmanto un jāaizsargā. Noslēgumā uzskatu, ka mums vajadzētu apsvērt, vai mēs veicināšanas pasākumu ietvaros nevar, nevarētu arī ar grozījumiem tirgus kopīgās organizācijas eh, regulā, nu, trilogā tas netika iekļauts, bet šeit komitejā mēs ar vairākumu to apstiprinājām, respektīvi radot iespēju pārstrādes un mārketinga daļā varētu iekļaut tādas veicināšanas programmas, kur varētu uzlabot šo popularizēšanas un mārketinga darbu, piemēram, jaunu apzīmējumu, kalnu produkts, par kur mēs nesen arī lēmām, ko mēs noteikti eh, varam popularizēt. Un tad varētu īstenot tādas labas programmas, ka, lai katrs, kas ražo pienu kalnu reģionos un uh, Eh, šajos mazāk attīstītos apgabalos saņemtu atbalstu. Un tās būtu tās pirmās un eh, galvenās lietas, par kurām esmu domājis. Protams, ka tas tikai uzmetums šobrīd tikai ar nepacietību gaidu kolēģu viedokļus, kas man noteikti arī rakstiski tuvākajās dienās eh, varēs šos grozījumus atsūtīt, kurus es tad varēšu iestrādāt. Nu, mans uh, laika plāns būtu līdzīgs kā Alberta Desa ziņojumam, tātad pirms ziņojuma, es vēl, pirms vasaras pāraukuma šo ziņojumu vēlētos uzrakstīt, lai mēs varam tad pieslīpēt to septembra sākumā un apspriest komitejā tad, un septembra otrajā daļā tad komisārs plāno tad eh, lielu pasākumu par kvotu sistēmu izbeigšanos piennozarē, un tad būtu prātīgi, ja mēs uz to brīdi varētu arī tad savu pozīciju skaidri paust, un ar šo ziņojumu tad to varētu izdarīt. Es tad esmu pateicīgs jau visiem kolēģiem iepriekš par komentāriem. Grazie, Herbert. Iniciamo dibatti. Lielas paldies, Herbert. Sāksim diskusijas. Ir vairāki kolēģi, kas vēlas izteikties. Elizabete, paldies priekšsēdētāji, paldies Dorfman kungam par šo gatavību risināt šo jautājumu tik sensitīvā jautājumā un tīpaši šajos reģionos, kas saskarās ar grūtībām un tomēr veicināt, lai piensaimniecība tomēr būtu kā nozara, kas ir dzīvotspējīga arī šajos reģionos un var nodrošināt iztiku cilvēkiem. Es uzskatu, ka tas ir mūsu pienākums Eiropas Savienībā uzstāt uz šo daudzveidību, ņemot vērā atšķirīgo ainavu, kas mums ir pie Eiropas Savienībā, tas skaitā arī šie kalnu reģioni. Un tā ir ļoti specifiska situācija, un tam nepieciešama arī specifiska risinājuma. Kas attiecas uz lauka attīstību, man īsti nebija skaidrs. Tā skaitā no komisijas puses atkal un atkal sekoja jautājumi par piensaimniecību kalnu reģionos, vai tiešām tas ir vajadzīgs. Nu, manuprāt, kopējā lauksaimniecības politikā būtu absurdi, ja mēs tiešmaksājumu ietvaros nevarētu uh, tādu saprātīgu risinājumu atrast kalnu reģionos, kas rada ļoti mazu procentu no kopējā apjoma, bet pašiem reģioniem tas ir īpaši svarīgi. Un ja mēs tiešām nespētu šādu izlīdzinājumu rast, kompensējot augstās e, izmaksas ražošanai un apgrūtināto ražošanu kā tādu, lai cilvēki neatmestu domu šajos reģionos vispār nodarboties ar lauksaimniecību. Mums būtu jārod kāds risinājums. Es eh, ļoti atzinīgi vērtēju referenta plānu. Viņa ieskicētās jomas arī ir tās, ka, kur vislabākos rezultātus mēs varētu sasniegt, kur tiešām ir nepieciešams eh, palielināt šo pievienoto vērtību eh, šiem produktiem. Uh, Tāpat laikā vienmēr mēs īpaši koncentrētos uz e, šo produktu augstās kvalitātes patērētājiem, tātad nodrošinot nepieciešamu pieprasījumu un nodrošinot arī to, ka šajos reģionos tik tiešām tiek radīta pievienotā vērtība maziem vidējiem uzņēmumiem, tātad lai šie piegādātāji un pirmie pārstrādātāji, nodrošināt arī darba vietas šajos reģionos, eh, radot arī eh, darbu šajos kalnu reģionos un, un, un mazāk attīstītajos apgabalos. Tā kā noteikti varētu arī kāds pasākums paredzēt eh, popularizēšanai Tas varētu būt arī kāds risinājums, nodrošināt arī kādu sadarbību, varbūt veicināt šo sadarbības. Tad par kvalitātes zīmi eh, kalnu reģionos ražotiem produktiem tur mēs varētu eh, noteikti padomāt, eh, mēs varētu padarīt to visu konkurētspējīgāk. Es esmu gatava aktīvi līdzdarboties un vēlos pateikties Dorfman kungam par šo iniciatīvu. Paldies! Grazie, Elizabete. Mārtiņa Ošlinga ir e pojagņu. Paldies, paldies Ošlings un pēc tam Agņu. Jā, uh, äh, Herbert Dorfman, du hast ganz gut. Jā, Herbert Dorfman, äh, tu esi ļoti labi ieskicējis šos uh, galvenos punktus, bet ir viena lieta, ko tu nepieminēji. Tas jau ie, iezīmējās sarunās par šo piena piensaimniecības paketu un arī par kopējo lauksniecības politiku. No padomas puses un arī no komisijas nebija vispār pieminētas lietas. Tāpat laikā arī par, par vīnu nozar, ka būtu kāds ka īpašs režīms nepieciešams, ko mēs šobrīd darām Mēs mēģinām tagad ar īpašiem pasākumiem uzturēt pie dzīvības tos reģionus, kuriem pie pilnīgas tirgus liberalizācijas nav nekādas iespējas izdzīvot. Un Vācijā ne tikai kalnu reģionos, bet arī kopumā mēs redzam tendenci no dienvidiem uz ziemeļiem, tur labāk ir iespējams lielāks apjoms piena rūpniecībā nodrošināt, jo ļoti labi aug barība, viss tā teikt, ir veidojas zinām neloģika, tāda neloģiska risinājums. Tad tie, tie t, nu, jāsaka īstenībā tā, ka šeit mums nevajag domāt tikai par Alpu reģioniem. Vācijā ir ļoti daudz tādu kalnainu apvidi, kur nav citi varianti arī Un ja arī viņi saņems īpašu maksājumu, tad mums tā programma kļūs ļoti dārga. Mums šeit vajadzētu arī diskutēt par to, kas tiek plānots komisijai saistībā ar šo septembrī izziņoto konferenci. Tātad, ko Dantēna kungs ierosināja, ko mēs šai paketē varam e, iekļaut. Nu, nu, nevajadzētu uh, pārēt pie tā, ka mēs te izdalām eh, dažus grašus vēl lauksaimniekiem kalnu reģionos, bet gan padomāt kopumā par to, varbūt, ka mums savādāks regulējums ir nepieciešams, lai pienu, tirgu mm, sagatavotu eh, funkcionēšanai pēc eh, kvotu sistēmas beigām. Mums īsti nav šobrīd iespējams turpināt uh, Eh, pašreizējo situāciju tā, kā eh, tas ir, un ņemot vērā arī Dantēna kunga sacīto iepriekšējo. Eh, e Paldies, Mārtiņa Agņu, un pēc tam Brīta Reimers. Paldies, priekšsēdētāji. Visā Eiropā un arī Britu salās mēs cīnāmies ar šo problēmu vai dilēmu, kad um, indivīdi cenšas eh, uzturēt šo piensaimniecību ļoti dažādos apstākļos. Tirgus ir ļoti tālu no viņiem. Viņi nav spējīgi paplašināties, vai nu tāpēc, ka augsne nav pietiekami laba un eh, nevar tur audzēt eh, graudaugus. Tāpat ir arī pārtiks imports, ir problēmas ar transportu un piens ir jāizņem no šīm lauksemniecībām vismaz 3-4 reizes nedēļā. Un, ja jūs sakāt, ka ieguldīsim vēl vairāk naudu šajos eh, reģionos, nu, godīgi sakot, es teikšu tā, būsim eh, godīgi par šo jautājumu un ļausim šiem cilvēkiem attiekties ar godu no šīs eh, piensaimniecības nozares, un tad viņi varēs pievērsties citām nozarēm, kā piemēram uh, Uh, lielopu un aitu audzēšanai. Aitu audzēšana daudz labāk piemērota uh, šiem reģioniem. Jo var, piemēram, uh, pielāgot attiecīgi šo dzīvesveidu reģionālajiem apstākļiem, un būtu jāskatās uz to pilnīgi citādāk, manuprāt. Piensaimniecība ir ļoti intensīva nozare, un tas nav tā kā pirms 60 gadiem, kad tas bija tiešām ļoti uh, uh, pilnīgi citādāk. Mēs nevaram dzīvot pagātnē. Paldies! Paldies, Brita, un pēc tam Sikrieski. Jā, paldies. Ir jau skaidrs, ka kalnu apvidos pienražošana dabis, dabisko šķēršļu dēļ vien jau ir apgrūtināta. No otras puses, tā ir arī vairāk uzdevumu nekā pienražošana kā tāda. Tur tā ir īpaši vērtīga nodrošinot eh, zināmu eksistenci arī turismam, tādējādi radot atvasinātu šādas vairākas darba vietas. Līdz ar to ir ļoti labi, ja mēs lauku attīstībā izmantot jaunās iespējas, lai radītu īpašas struktūras, nodrošinot atbalstu, kas ar saprātīgu programmu palīdzību varētu nodrošināt arī šādu atsevišķu šķēršļu izlīdzināšanu, jo ir skaidrs, ka tirgu konkurencē šādu uzņēmumu neizdzīvotu, bet tur var būt ir e, šī ainaviskā, ainaviskais elements, un ja e, ir vēlme saglabāt šādu atšķirību, tad kaut kas arī ir jādara. Jāsniedz arī at, attiecīgi programmu atbalsts. Tā kā, manuprāt, tā ideja ir kā tāda ir laba, un Herbert, tas ir ļoti labi, ka tu ļoti plaši mēģini skatīt e, šī visas trīs pīlārus un arī ņemt vērā arī to, kā var labāk izmantot mārketingā šīs īpatnības, kas ir šiem reģioniem, bet eh, jāpadara arī tas tā, lai nebūtu negatīvs rezultāts, jo ir arī citi reģioni, kuriem ir mārketingā problēmas. Padomājiet eh, uz situāciju Ziemeļvācijā un Nīderlandē, tur arī ir reģioni, kur ir tikai zālāji, bet viņi ir plakani. Uh, un pat zem jūras līmeņa, un ir nepieciešama arī īpaši pasākumi, īpaši uzlabošanas pasākumi, kas šobrīd netiek atzīti un neatbilst arī astoņiem punktiem neatbilst, un lauksaimnieki tur ir paši organizējušies un īstenojuši atsevišķu pasākums, kas katru gadu viņiem kaut ko maksā, bet līdz ar to viņi vairs neatbilst šiem mazāk attīstītajiem apgabaliem. Tā kā es, ko es gribu teikt, ka kalnu apgabali varbūt nav tie vienā, vienotie, vienīgie, kas cieš no tā, un viņiem ir arī turisms kas, kas ļauj viņiem eh, papildus ienākums gūt. Un to mums arī vajadzētu izmantot, lai reģionāli šīs at, eh, atšķir, atšķirīgās problēmas varētu arī diezgan sekmīgi īstenot. Paldies, Brīta. Zapewne przyznać i znaleźć pewne racje ekonomiczne dla. Paldies. Es uzskatu, ka mums būtu nepieciešams eh, rasta uh, kādu ekonomisko priekšrocību, kādu labumu šajā jautājumā. Griežoties pie Agņo kunga teiktā, ja būtu tā, kā viņš teica, tad mums būtu nepieciešama informācija, kas jānodrošina cilvēkiem šajos kalnu reģionos. Taču es zinu vairākumu viedokli un es uzskatu, ka piena saimniecība kopumā un situācija pēc kvotas. Mm atcelšanas. Es domāju, ka tas jau bija izrunāts piena jautājumu pakotnēm, taču mums nepieciešams vairāk detaļu, ar kurām papildināt šo piensaimniecības pakotni. Tādēļ es uzskatu, ka ir labi, ka šis jautājums ir izcelts. Un tieši runājot par kalnu reģioniem, piensaimniecību šajos reģionos, jo tur ir ļoti daudz mazu lauksaimniecību. Un tas uh, ir arī tāds kā dzīvesveida jautājums un izdzīvošana šajos uh, um, reģionos, kas nav dzīvē viegli. Šie jautājumi, kas ir saistīti ar piensaimniecību, ir ļoti būtiski. Mums būtu droši par to jārunā. Lēmumi, kā jau dzirdējāt, uh, tikuši daļai pieņemti, un um, pēc tam tie būs arī jāīsteno, taču būtu tiešām jāpiedomā pie tā, lai šī plūstošā pāreja īstenotos arī praksēm. Mēs šobrīd uh, noslēdzam diskusijas par šo reformu, un no vienas puses mēs varam teikt, ka mēs esam nedaudz uh, aizkavējušies, bet no otras puses labāk vēl nekā nekad, jo vienmēr būs uh, iespēja, ko papildināt otrajā pīlārā, lai atbalstītu šo nozari. Es arī uzskatu, ka būtu jāmaina uzstādījums runājot par šo cilvēku atbalstu no valstu resursiem. Piena ražošana šādās ļoti mazās saimniecībās, nu, tirgus ziņā, protams, nav ļoti ietekmīga jo vairumā gadījumu tas ir turismam vai vietējām vajadzībām paredzēts piens, taču runājot par Eiropas Savienības tirgu, protams, ka šāda veida saimniecība ietekme ir minimāla. Un mēs varētu attiecīgi atļaut arī valst, valstu piedalīšanos. Protams, komisijai būtu viss jāpārauga un nevajadzētu atļaut uh, iespēju kropļot konkurenci taču mums būtu jābūt elastīgākiem. Vajadzētu atbalstu gan piena pārvadājumiem, gan pārstrādēji. Tas ir ļoti būtisks jautājums, jo šāda veida atbalsts ir svarīgs, lai šie ražotāji varētu izdzīvot. Mums jāpaturprātā, ka kalnu reģionos, par kuriem runāju, ir turisms, vietējie produkti un um, pieeja ražošanai ir atšķirīga, jo šajos reģionos tas ir kā dzīvesveida izpausmes veids. Mums tas būtu jāņem vērā, kad mēs eh, diskutējam par šo jautājumu. Un uh, priecājos, ka mēs par to diskutējam gan šodien, mēs arī diskutēsim par to turpmāk. Uh, Un runājot par šo ergonomisko ražošanu, tur iek, šajā jautājumā iekļaujas arī mazo saimniecību jautājums, jo sevišķi šobrīd tas ir jāpadara prātā, pirms ir eh, finalizētas, eh, noslēgt šīs diskusijas. Paldies, Luīš, pēc tam Džims. Nu, Lielas paldies, paldies priekšsādātāji. Es uh, izteikšos savā vārdā un arī Luiša Palvarāleša vārdā, kurš ir ēnu referents šajā jomā. Diemžēl viņam ir saistības viņa valstī un šiem aslu dēļ viņš nevar būt mūsu vidū šodien. Es vienmēr esmu paudis bāžas par, par risinājumiem, kādus, kādi tiek aizstāvēti piena nozarē, un to starp arī kā LP jomā un attiecībā uz kalnu e, rajoniem, apgabaliem un citiem nelabvēlīgiem ra e, rajoniem. Un e, ar Dorfmana kungu mēs devāmies uz šādiem apgabaliem, un es biju iedrošināts par to, ka tieši viņš bija referents, jo viņš ļoti labi pazīst šīs problēmas. Mm, te ir runa par mm, tādiem tā, par salām, kas mm, saglabā, kas eh, saražo trešdaļu mm, piena, kas vajadzīgas manai valstī, manā gadījumā. Un eh, tām ir grūti konkurēt, un kad mēs secinām, ka alternatīvie risinājumi, eh, kādus piedāvā Dantēna kungs, lai minimizē, samazinātu katastrofālu ietekmi, kāda būs piena nozarei, nu, šādi priekšlikumi mani uh, Man dara bāžīgu, es ar nepacietību gaidu pētījumu, ko pasūtījusi komisija un kas tiks prezentēts septembrī. Ar Dorfmanu mums ir jāraugās, kā, kuri būs tie pasākumi, lai mazinātu šīs, šo pārmaiņu triecienu, kuri būs šie reģioni, kuriem ir vismazāk pievērsta Eiropas uzmanība un kuri visvairāk cietīs no piena kvotu atcelšanas. Un lai nav tā, ka uh, cilvēki pamet, pamet, pamest, pametīs uh, lauku apvidus, un mēs ar kolēģi būsim Dorfman kunga rīcībā tā, lai meklētu risinājumu šai problēmai. Boy, George Lyon. Džims, un pēc tam George Lyons. Thank you very much, Chairman. Lies paldies, priekšsēdētāji. Nav šaubu par to, ka piena rūpniecība ir um, šobrīd uh, tādā nepārliecinošā un nedrošā situācijā. Kas notiks tālāk? Vai tai nāks, iz, nāksies izust balstoties uz veco sistēmu vai būs kāda jauna sistēma? Es atceros, ka sanāk, kad biju arī politikā, atceros, ka lauksaimnieki trieca dūri galdā un, un teica, ka rūpniecība ir briesmās un ka pie tā ir jāpiedomā. Tādēļ es par to ļoti arī domāju. Un ja notiek izmaiņas, tas nenozīmē, ka tas ilgtermiņā būs ar negatīvu ietekmi. Pagājušo gadu bija iespēja, mums bija iespēja apmeklēt Dortmund kunga reģionu, un mums bija ļoti labs ceļojums Tāpat bija iespējams izprast, kādas ir konkrēti to reģionu problēmas. Arī manā reģionā neapšaubām ir specifiskās problēmas. Agņokungam ir taisnība runājot par to, ka ir reģioni, kas ir piemērotāki lielopu vai aitu audzēšanai. Taču ir jāizsver, kas ir svarīgāk, kas ir izdevīgāk. Viss sarežģītākais jautājums būs eh, izlemt to, vai tā ir lauksaimniecības vai sociālā problēma, kā uz to skatīties un kā to risināt. Es eh, faktiski uzskatu, ka nav vienkārši risinājumu šai problēmai. Dortmans, Dortman kungs runāja vāciski, un viņš, un te es varu atsaukties arī uz uh, senākiem notikumiem. Ministru padomē, kad bija eh, lēmums par eh, piensamniecības, eh, par piena kvotām. Man tolaik bija atbildība par, es biju referents piensamniecības pakotnē. Un mēs mēģinājām izstrādāt pēc iespējas līdzsvarotāku un piesardzīgāku pakotni, lai būtu aizsargāts šis piensaimniecības sektors. Un jautājums ir par to, vai, šis, vai šī nozara pietiekami aizsargāta. Septembrī būs augsta līmeņa diskusijas, taču mēs vēl nezinām, ko tieši mēs pārunāsim. Ir jāpaturprātā, ka tā ir būtiska diskusija. Un runājot par šo reformu, viena lieta ir skaidra. Komisijai vairs nebūs iespējas tik ilgi turpināt apgalvot, ka piensaimniecības nozarē viss ir kārtībā. Politiskie pārstāvi labi zināja, ka ir nopietnas problēmas. Un runājot par šo plūstošo pārēju, visi iesaistītie lauksemnieki ir nobežījušies par šo pārējais posmu. Kad mēs esam izskatījuši šo pakotni un reformu, ne padome, ne komisija, manuprāt, negrasās darīt neko tādu, lai palīdzētu cilvēkiem šajos konkrētajos reģionos. Tā ir tā patiesība. Es eh, varu teikt, eh, ka es vēlētos palīdzēt šiem cilvēkiem, taču es nevēlētos teikt, ka ir jāmaksā kāda cena par uh, šo cilvēku uzturēšanu. Šie cilvēki dzīvo ļoti smagos apstākļos, taču es nezinu, kā panākt līdzsvaru, kā risināt šo problēmu. Taču tā būs ļoti nopietna problēma, ja mēs vienkārši turpināsim raudzīties eh, uz šo problēmu bezrūpīgi un ļausim izmirt eh, piensaimniecībai šanos, šajos reģionos. Es domāju, ka mēs vienmēr esam atzinuši, strādājot pie pien, piena pakotnes, ka būs ļoti grūti nodrošināt piensaimniecību attālākajos reģionos un kalnu apvidos. Mēs to vienmēr esam apzinājušies, taču es ceru, ka mēs panāksim kādu risinājumu. Thanks, Jim. George, e poi McGuinness. Uh, thank. Paldies tālāk, George, pēc tam McGuinness kundze. Paldies, priekšsarētāji. Es Rikārdu Pakenu vārdā uzstājos. Viņa pati nevarēja būt šeit. Viņai ir cits, cits politisks pasākums, kur dēļ viņi nebija iespējams no Somijas tikt atpakaļ šeit. Kā piena lauksemnieks 15-16 gadus, kad es vēl slaucu govis vēl skolas laikā, es zinu, kādas ir problēmas eh, cilvēkiem, kas mēģina nopelnīt ar eh, piensaimniecības darbu. Ot, problēmas kas, ar kur saskarās Somijā, piemēram, piensainiecības nozarē, tad uh, manas grūtības Skotijā tad ir stipri mazākas un kļūst gan izvai nemanāmas. Un eh, kolēģi aicināja paust tiešām nopietnas bažas par šādu reģionu nākotni piensaimniecībā. Un tās lietas, eh, kas KLP ir uzlabots, mums ir jācenšas eh, noteikt, kas ir tās eh, lietas, kuras mēs varam izmantot, lai nodrošinātu, ka šīs īpašās vietas ir joprojām pieejamas. Un jau Saka, tā jau kā kolē, kolēģis tikko teica, ka mazliet samaksāsim viņiem, un, lai, lai viņi atsakās no savas ražošanas. Es ne, neuzskatu, ka mēs varam pieņemt šādu pieeju. Protams, ka ir jābūt kaut kādiem kontrols mehānismiem, kas nodrošina, ka joprojām ir uh, nākotne piensaimniecībā arī kalnu reģionos. Ne tikai no ražošanas viedokļa, bet arī no sociālā viedokļa. Ir nepieciešams nodrošināt šādu uh, situācijas uh, na, turpināšanu. Par kvotu sistēmu un kā tas ietekmēs, kā tās sistēmas izbeigšanās ietekmēs situāciju kalnu reģionos. Uh, Nu, protams, ir jāņem vērā, ka visdrīzāk eh, šī nozara var pārvietoties uz citiem reģioniem, piemēram, eh, Somija tad varētu ciest no tā. Un tas izmaksās ne tikai eh, konkrētai valstī kaut ko, bet radīs lielāks izmaksas arī nākotnē visai Eiropas Savienībai. Paldies, Džordž Marijāt! Paldies, priekšsarētāji! Sākumā sākšu to, ka jūtos kā lauksaimnieks šajā sanāksmē, jo man likās, ka pagājušajā nedēļā mēs par visu jau vienojāmies, un tagad sapratu, ka mūsu darbs tikai sākas starp daudzgadu finanšiskajiem jautājumiem, pārējais posmu jautājumiem. Es pieteicos runāt, jo biju reģionā, kuru Herberts un e, Elizabete mūs uzaicināja apskatīt, un tur tiešām ir ko aizsargāt un ir ko saglabāt. Tāpēc, jebkas, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu Herbertam ar šo ziņojumu, es esmu gatavs to darīt. Jūs zināt, es esmu no īrijas, mēs esam konkurētspējīgi piena ražotāji. Un es nedomāju, ka Agņu kungs uh, pa, savus izteikumus par šo lauksaimnieku uh, priekšlaicīgu pensionēšanos, es nedomāju, ka viņš kaut ko tādu negatīvā gaisotnē domāja. Un, bet eh, šādā gadījumā mēs visdrīzāk turpināsim maksāt ļoti lielas summas un bez rezultāta. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta Herberts, un tas ir ļoti svarīgi. Un būtu svarīgi uzklausīt lauksaimniekus, ko viņi domā. Kāds ir viņu viedoklis? Mums ir nepieciešama dzīvība šajos reģionos, un lauksainiecība, lai kāda tā arī būtu, uztur dzīvību reģionos, ir īpaši piensaimniecība, tāpēc es ar nepacietību gaidu jūsu ziņojumu, un esmu gatava atbalstīt to parlamentā. Paldies! Again, okay. Agņu. Yeah, Agņu kungs, jā, paldies par iespēju man atbildēt. Džordžs uh, nepaties man apvainoja. Es ļoti skaidri sacīju, pensionēties ar cieņu. Tā es teicu. Es neteicu samaksāt dažas naudiņas un palaist pensijā. Tā kā cilvēkiem ir iespēja palikt savās lauksaimniecībās un, saņemot kompensāciju, nodarboties ar atbilstošu lauksaimniecības veidu, kas piemērotāks reģionam. Paldies, un tālāk eh, Albertam Desam vārds. Jā, paldies, priekšsarētāji. Es pieteicos izteikties Eh, lai atbildētu Agņu kungam, ka nu tik vienkārši jau tas nav, kā viņš ierosina. Tur govis piedar pie ainaviskuma. Nu, Elizabete eh, un Herbers Dorfmans un arī mana ģimenes atceros, eh, mēs Tīrolē pie lauksaimniecīgiem apmetos, un tur es ātri vien pamanīju, cik liela tur bija atšķirība. Un toreiz es sacīju, ka lai, lai uh, viņi atsūtu praksē savu puiku, un viņš sacīja, ja viņš uz pusgadu savu puiku sūtīs no kalnu apvidus uz lejā, tad jau Tad jau viņš savu biznesu var vērciet. Un Dienvidu Tirolē tur tiešām cilvēki strādā visu dienu uz pushektāra šajā kalnu apgabalā. Un ko es ar šo piemēru gribu pateikt? Un pirmkārt jau paldies arī par uh, daudzu paustu atbalstu. Vai mēs šeit runājam par Somiju, vai par salām, vai par kalniem? mums vajadzētu vismaz nodrošināt tādas tiesības, lai šie lauksaimnieki saņemtu atbalstu vismaz no otrā pīlāra, un lai tas netiktu uzskatīts par konkurētspējas kropļojumu. Un tā ir viena no iespējām uh, uzturot piensaimniecību uh, kop uh, pie dzīvības šajos reģionos. Tie pāris procenti, kas tur tiek saražoti, jau nu nesagraus Eiropas piena tirgus šīs teritorijas, ņemot vērā šo vēsturisko attīstību, Dienvidu Tirols 60 eiro tiek eh, maksāts izlīdzinājuma maksājums, bet Lombardijā, piemēram, 600 eiro. Nu, vai tad tiešām šeit nevar eh, no otrā pīlāra rast atbalsta iespēju, lai mēs varētu šīs tradicionālās lauksaimniecības formas saglabāt reģionā? Man tiešām prieks, ka Herberts Dorfmans uh, Eh, raksta šo ziņojumu, un Dirvi Tiroliets jau nu noteikti zina šo situāciju vislabāk, un mēs darīsim visu iespējamo, lai nonāktu pie saprātīga risinājuma. Grazie, Albert, ancora Martin Ožling, e poi restituirei la parola. Paldies, Ārštings, un pēc tam Dorfmana kungam atkal vārds. Sākumā, Martin. Paldies. Jā, paldies, es vēlos uzsvērt arī to, ka mēs nedalīsim tagad nomierinošos līdzekļus, ka jūs te dabūsiet mazus eh, grasīšus klāt. Nu, tā jau darīt var, bet tas jau problēmas neatrasinīs. Tik daudz mums arī naudas nav ko izdalīt citiem. Finansējums pien, piensaimniecībai ir samazināts arī, tā skaitā Vācijā, kur tad ņem šos līdzekļus, lai la, šos kalnu reģionos un arī vidēji kalnainos reģionos eh, varētu finansēt to, ka lauksanieki turpina nodarboties ar piensaimniecību. Es domāju, arī tu ziņojumā eh, noteikti runāsim par tirgus pasākumiem. Ne jau par to, ka mēs piemetīsim te 50 eiro un tur 100 eiro. Tas jau problēma neatrisinās. Protams, ka mums arī eh, septembrī ļoti asi jārunā ar komisiju. Nevis vienkārši ticēt, ka mēs tagad no šiem sasaistītajiem maksājumiem, un no otrā pīlāra uzturēsim visu piensaimniecību kalnu reģionos pie dzīvības. Nu, tad jau tas eh, mums drīzāk eh, ļaus eh, atrisināt problēmas tikai uz īsu brīdi. Paldies, saka priekšsarētājs tālāk, Herbert. Paldies, priekšsarētāji. Nu, es nemēģināšu kopsavilkumu te veidot, kolēģi komentāri bija ļoti interesanti, es centos pierakstīt idejas. Uh, Varbūt es turpināšu tur, kur Mārtiņš Hoislings tikko beidza savu uzstāšanos. Nu, kalnu reģionos tā ir problēma, ja tirgus pasākumi tiek izdomāti tā, kā tu to pieminēji, tad tie būtu attiecināmi uz visu Eiropu. Tātad tie ir jābūt pasākumiem, kas ir izmantojami visā Eiropas Savienībā, bet uh, Paskatoties piena ražošanu Eiropas Savienībā, lai to padarītu pievilcīgāk, ja būtu konkurētspējīgāk pasākumi, tad vislielāk labumu tas dos tiem, kas var lielā platībā saražot liels apjoms, nevis tiem, kas strādā mazā platībā un ražo maz, jo tur jau tā problēma, un tāpēc jau mums ir jāmēģina atrast risinājumu, un es tāpēc aicinu kolēģis arī palīdzēt man padomāt par konkrētiem pasākumiem kalnu reģionos un arī citos, kur Luīšs Kapološs pieminēja, piemēram, salas. Padomāt, kas varētu būt šie konkrētie pasākumi, lai šīs teritorijas saņemtu kaut kādu uh, kompensāciju vai kaut kādu priekšrocību pār citiem reģioniem, kas varētu kompensēt viņu atpalicību, teiksim tā. Un tad varbūt attiecībā uz šo uh, ceļojumu pie mums, uh, uz ma manu māju vietu Tirolē, uh, e, acim redzot, ir nepieciešams paskarīties tie cilvēkiem, kas tur īsti notiek, tik tiešām tie ir jaunieši lielākoties, kas strādā šajās uh, saimniecībās, un viņi nav gatavi pārdot visu un braukt projām. Un varbūt tiešām jāaicina komisija aizbraukt un apskatīties, kā tur viss notiek, un tikai tad šeit runāt. Paldies. Labēne, ok. Labi. Lielas paldies visiem. Es teiktu, ka tagad mums ir jāpievēršas. Uh, ātri pēdējiem darbkārtības punktam, jo mums ir tikai pāris minūtes laika un tad jādodas prom. Tātad viedokļa apmaiņa par Eiropas Savienības 2014. finanšu gadu vispārējo budžetu visas iedaļas. Dargie kolēģi, kā jūs zināt, komisija publicēja savu budžeta projektu 2014. gadam, kas ir īsts sākums ikgadējai budžeta procedūrai. Jūnija beigās mēs arī uzcird, uzklausījām pre prezentācijas par um, sasniegto DFS 2020. gadam, kas apstiprina budžeta izdevumu griestus, kas tika uzstādīti padomē februārī. Jūs varbūt atcerieties, ka pagājušo nedēļu mēs balsojām par to Strasbūrā. Runājot par daudzgadu finanšu schēmu, uh, un ietvaru, kas attiecas uz lauksemniecību, tas paredz lielus uh, budžeta kritumus un griezumus nākamajos gados, kā tas arī atspoguļojās uh, komisijas prezentācijās. 2014. gada budžets, um, pirmais uh, daudzgad finanšu schēmas gads, tad būs tāds, kad būs 5% kritums finanšu disciplīnas mehānismu ietveros, kā jau martā to komisija paziņoja. Budžeta projekts paredz arī citus samazinājumus laukotīstības pasākumu finansēšanām. Par otro pīlāru, kā komisija paskaidroja, mums ir arī Logokungs, kas pārzina šo jautājumu. Ir zināms samazinājums arī šajā jautājumā. Mums līdz vasaras brīvdienām ir līdz 22. jūlijam, līdz 12. jāiesniedz uh, grozījumi. Un tagad došu vārdu Anģelas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ar vienu mēnešu nokavēšanos, um, neizveidojot um, savlaicīgi šo projektu, 20 uh, eh, mēnešu beigās trīs institūcijas paziņoja to, ka ir budžeta priekšlikums par šo daudzgadu finanšu schēmu. 2014. gadam arī uh, attiec šis jautājums uz šo gadu. Ja mēs salīdzinām komisijas eh, priekšlikumu un padomes vienošanos, tad uh, ir 3,4% kopējais samazinājums no 368 miljardiem līdz. Un tad ir šis samazinājums, uh, un salīdzinot 2007. Uh, gada DFS un uh, pārējos gadus, tad mēs redzam, ka te ir samazinājums par um, mīnus 11,3%. Tas ļoti iespaidīgs eh, samazinājums. 2014. gada budžets eh, paredz eh, maksājumu samazinājumu visām kategorijām. 2,3% kritums salīdzinājumā ar 2013. gadu budžetu. Kā jūs minējāt, mums nav daudz laika, tādēļ es detalizēti to visu neanalizēšu, taču es gribētu minēt, ka visi lauksaimnieki gaida, ko darīs parlaments un lauksaimniecības komiteja. Es uzskatu, ka šajā pārējais gadā, kas eh, ir ļoti būtisks lauksaimniekiem, tas būs ļoti izšķirošs gads. Un šie budžeta griezumi, samazinājumi ir jāizdiskutē mūsu komitejām, mums ir jārada risinājumi, kā adekvāti atbildēt eh, cilvēkiem, kas uz mums raugās, meklējot pēc palīdzības. Nevis eh, meklējot eh, finansējumu samazinājumus. Rīt diskutēšu ar eh, budžeta referentu un um, ziņošu jums par visām detaļām, kas attiecas uz um, KLP budžeta reformām. Kā jau tika minēts, Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. jūlijas pusdienlaiks, un es arī vēlētos piebilst, ka mums ir 16 pilotu projekti, 11 eh, veci agrākie projekti un eh, pārējie tad ir jaunie projekti. Ja būtu kādi jautājumi, labprāt atbildēšu. Paldies, Rančilam. Ja neviens vairs nevēlas izteikties, ir tomēr vēlēšanās Lulinga skundze. Jā, man ir neliels eh, jautājums referentes kundzes teica, ka būs eh, samazinājumi un ir jāatrod risinājumi samazinājumiem. Kādi tad var būt risinājumi, ja nav naudas? Džordž, vai tu kaut ko vari ieteikt? Jā, nu ir risinājums, ka ja krīzes vairs nebūs, tad jau naudu dabūsim atpakaļ nākamgad. Un tad atjaunosies līdzsvars. Pēc tā paisa solūcijā. Jā, tas varētu būt risinājums. Nu, es eh, saku, ka tas nav nopietni. Nu, kur tad ir risinājumi? Es neredzu tādus risinājumus prasīt vairāk naudas, tas taču arī nav nekāds risinājums, jo ir tomēr uh, vienošanās. Nav ko runāt par, mm, uh, par, šo, par risinājumiem un tos zibināt lauksaimnieku acu priekšā, ja mēs pavisam skaidri zinām, ka tāda nemaz nav. Parola ad Aldo Longo, magari lui ci darà le soluzioni. Nu, centīsimies dot vārdu Aldo Longo, varbūt viņam būs kāds uh, risinājums piedāvājums. Uh, Paldies priekšsēdētāji. Grūti ir ar risinājumiem. Burvju eh, tādu risinājumu nav iespējams atrast, bet eh, man ir komentārs par šo komisijas priekšlikumu, un es vēlētos eh, runāt par diviem punktiem šajā jautājumā, jo es zinu, ka laika nav daudz. Vispirms es domāju, ka ir svarīgi uzsvērt jauno situāciju, kādā atrodamies pirmo reizi 2014. gadā, bet tāds pats scenārijs būs arī turpmākajos gados, jo īpaši attiecībā uz pirmo pīlāru. Situācija ir citāda nekā savulaika pagātnē un nav arī šādu, mm, nebija šādu grieztu. Tā tad ir lielākas eh, summas ehm, FEGA un būs lielāka finanšu disciplīna šim Eiropas lauksaimniecības garantiju fondam. Un ja ir palielināti eh, šie, šīs summas, tad ir lielāka disciplīna un eh, mazāka disciplīna un vajadzētu un tad skatīties, ehm, kā tas viss iedarbojas. Otrā lieta, tas tā saistās ar otro uh, pīlāru lu, lauka attīstība, kas saskan ar daudzgadu finanšu schēmu un maksājumu apropriācijas un griesti, kādi ir piešķirti daudzgadu finanšu schēmā komisijai, bija jā, jānāk klajā ar zinām priekšlikumu, kas ir balstīto uz to, ka 2013. gada grozītais budžets eh, tiks pilnībā pieņemts. Un tā tad mm, runājot par mm, maksājumiem, šīs gaidas būs ļoti augstas un pašreiz, ņemot vērā pašreizējo schēmu, pašreizējo programmu un eh, nākamo 14.20. Eh, gada programmu un lielākā daļa apropriāciju 14. gada budžetam, lai ap, ir, lai aptvertu at, atmaksājumus 2017.13. Eh, gadam. Jaunajai programmai 14.20. gadam mēs izvēlējāmies hipotēzi, ka apmēram puse no programmām 2017. gadā tiks apstiprinātas un ka būs nepieciešams 14. gadā izmaksāt avansa maksājumu šīm jaunajām programmām. Tātad mm, maksājumu apropriācijām lauka attīstībai. Mēs atrodamies e, visnotaļ sarežģītā situācijā. Lūk, tas arī viss man sakāms. Paldies, priekšsēdētāji. Bene, ringraziamo il dottor Longo, anche se non ci ha dato particolari soluzioni. Ne... Paldies Longo kungam. Nu, neraugoties par to, uz to, ka viņš nesniedza labas ziņas, ne arī kādus mm, risinājumus, bet e, dalību valstīm ir egoistiskā attieksme un līdz ar to nevar sagaidīt neko citu. Uh, vairākums atbalstīja padomus un komisijas vienošanos, un šis vairākums bija plašs. Un ar to tad arī vajadzēs būt apmierinātiem. Ja neviens vairs nevēlas izteikties, ja referentes kundze nevēlas atkal izteikties, varam ar to noslēgt sēdi. Sēde tiek slēgta, atgādināšu, ka rītdien pulksten deviņos no rīta. Uh, Eh, pie mums viesosies Lietuvas eh, ministrs, līdz ar to ir svarīgi ierasties jā, laikā. Paldies!